importēto galda olīvu importu no Spānijas. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, tātad tie ir apmēram 60 miljoni eiro, kas ir eksporta vērtība visam eksportam no Spānijas. Protams, mēs esam ļoti nobažījušies par šo izmeklēšanu, un ne tikai tāpēc, ka droši vien tam būs negatīva ietekme uz Spānijas ražotājiem un olīvu uh, fasētājiem. Shall I start again? Vai man sākt atkal? Yeah, I mean, I think the problem is that Man šķiet, ka problēma ir tāda, ka audio iekārtas ir pārstartējušās un uh, cilvēki varbūt nav sapratuši, ka tas ir noticis. I don't mind starting again. Es varu arī sākt no jauna, man nav iebildumu. Tātad, es ceru, ka tagad visi mani dzird. Tātad Amerikas Savienotās valstis ir uzsākušas izmeklēšanu par dempingu un subsīdijām pret Spāniju par uh, galdolību uh, importu, un šī izmeklēšana tika uzskākta šā gada 13. jūlijā. ASV, protams, ir tiesīgas uzsākt šādu izmeklēšanu saskaņā ar PTO noteikumiem, bet nav noslēpums, ka mēs esam ļoti nobežījušies par šo izmeklēšanu. Uh, Un galvenais iemesls tam ir eh, ne tikai tas, ka esam satraukti par iespējamo negatīvo ietekmi uz eh, Spānijas olīvu ražotājiem, bet eh, arī tāpēc, ka mēs uzskatām, ka subsīdiju schēmas, kurām tātad tiek pārmests, ka tās ir konkurēts kropļojošas, tās tādas nav Un mēs esam arī sataukti par sistēmisko ietekmi, kāda varētu būt šādām trešo valstu izmeklēšanām, uh, subsīdijām, uh, kas nekropļo tirzniecību. Jau no paša sākuma Eiropas komisija ļoti cieši ir sadarbojusies ar Spānijas iestādēm un skartajiem uzņēmiem, lai atspēkotu ASV lūgumrakstu iesniedzēju bāžas un esam arī uh, vērsušies uh, gan mutiski, gan rakstiski šajā izmeklēšanas iestādē ASV un arī turpināsim dot savu ieguldījumu sniedzot visu nepieciešamo atbalstu Spānijas uh, valdībai un audzētājiem visā šajā izmeklēšanā. Protams, ka mēs esam ļoti uh, nobažījušies par šo te sistēmisko līmeni. Mēs iejaucāmies arī augstā politiskā līmenī ar tiešām vēstulēm. Komisārs Hogens un uh, komisāra Malmstrēma rakstīja vēstules. Uh, Uh, attiecīgi sekretāram Pordu un Rosam, uh, un uh, mēs šajās vēstulēs esam pauduši mūsu bāžas un esam atzīmējuši to, ka mēs uzskatām, ka tas varētu arī nebūt ASV interesēs uzlikt pret subsīdiju pasākums uz subsīdijām, subsīdijām, kas nekropļo tirzniecību. Šī izmeklēšana vēl ir agrīnā fāzē. Mēs uh, sākotnējos secinājumus par uh, subsīdijām un uh, iespējamo dempingu, to visu gaidām novembrī, novembra beigās, un tad būs pārbaudas braucieni, kurus īstenos ASV tirzniecības departaments. Uh, mēs arī plānojam tur būt klāt, lai atbalstītu Spānijas ražotājus, lai uh, uzklausītu arī kādus jautājumus ASV uzdos, un uh, nākamā gada februārī tad varētu būt galīgie lēmumi par subsīdijām un preddempinga maržām, un uh, martā tad būs galīgie secinājumi, galīgais lēmums. Tas varētu, tas varētu uh, izvērsties uh, pasākumos, kas varētu būt papildus nodevas šo olīvu uh, importam ASV. Tagad ir pāragri uh, teikt, kāds varētu būt uh, Eh, rezultāts. Eh, mēs ceram, ka ASV Tirzniecības departaments eh, turpinās šo izmeklēšanu un neuzliks nekādus sodus vai sankcijas, bet mēs, protams, turpināsim novērot, kā notiek šī izmeklēšana un lemsim, vai ir kaut kādi papildus pasākumi nepieciešami. Paldies! Kolēģiem predstaviteļovi. Paldies! Tagad. Uh, sveicu arī viesus uh, mūsu komitejā no olīvu sektora, kurus ir ielilgusi Agileras kundze. Sirsnīgi sveicu jūs šeit. Un tagad uzklausīsim Pavanī kungu no Agrī ģenerāldirektorāta lūdzu. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Well, I mean... Priekšādātāji, paldies! Nu, jāsaka, nav nekā īpaši daudz ko piemetināt tam, ko teicu Ināči, respektīvi tirniecības aizsardzības instrumentu nodaļas direktors. Šis jautājums ir svarīgs. Mēs ieguldam visu savu, visu savus centienus šai pasākumā. Esam ļoti nobažījušies par faktu, kā ASV ir mērtiecīgi izvēlējušies uh, lauksaimniecības politikas subsīdijas, kas nekropļo tirniecību un turklāt tās nav specifiski attiecināts uz konkrētiem produktiem. Kā jau es teicu, mēs jau esam brīdinājuši ASV varas iestādes par to, esam uzsākuši arī ziņu, šādu satraukumu ziņu nosūtīšanu. Turklāt atcerēsimies, ka ASV lielā mērā izmanto pati lauksaimniecības subsīdijas kā instrumentu. Un turklāt jūs arī ļoti labi zinat, ka gada beigās paredzēta ministru konference Buenos Airesā, kur tiks runāts tālāk par Dohas tālākajiem raudiem. Un tāpēc Tur notiks būtiskas diskusijas par to, um, ka, kas runāms ar PTO. Mums jārunā par šiem lauksaimniecības subsīdiju schēmām Un tas nav nekas jauns, nav sācies šodien, šīs diskusijas ilgst jau gadiem. Un tā viņš šķiet, ka ASV, kas taču ir bijusi lielākais partners, kas gājas roku rokā ar ES, un vienmēr centies eh, pāriet no tirniecību grubļojošām lauksamgrības subsīdijām uz tādām, kas ne, ne, netraucē konkurence. Līdz ar to šobrīd šeit, šķiet ASV uzvedībā nav konsekvences Mēs esam strādājuši te pie koordinācijas, esam sazinājušies ar interesētajām pusēm. Nevaram jums pastāstīt šobrīd, kā tieši tālāk šis izmeklēšanas process risinās, bet jāsaka, pašos pamatos mēs šobrīd sūtam dažādas aptaujas, 200 lapušu apmaros visiem e, Spānijas uzņēmumiem, varas iestādēm, tāpat arī Eiropas komisijām. Esa, komisijai esam. Komisijai esam koordinējam visu šīs atbildes uz aptojumu vienalga, vai tas attiec uz privāto vai valsts sektoru Madridē, jeb Eiropas komisiju. Tātad koordinējam šīs atbildes, un kā jau Nātīkungs nu pat teica, mēs esam gatavi palīdzēt, komisija tāpat grasās, eh, ir, ir gatavs sniegt jau kādu vajadzīgo informāciju, to starp atbalstot arī tālāku misiju veikšanu, lai padarītu šo ASV izmeklēšanas komandas klātbūtni Spānijā, Madridē un citur padarīt par iespējamu. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamā runātāja. Herens kundze, jā, paldies, pateicos Eiropas komisijai arī par um, to, cik aktīvi rīkojoties šajā jautājumā. Tas tiesa, ka jau no paša sākuma tiešām Eiropas komisija rūk to, kā strādā ar Spānijas valdību, lai atrisinātu šo problēmu. Un uh, joprojām šī problēma bez pamata iebildums bez pamata, eh, kas eh, tika izteikts eh, pēc tam, kad Eiropas komisija pieņēma pasākums, lai uzlabotu olīvu tirzniecības, ap, palielinātu olīvu tirzniecības apmērs ASV un kā to norāda amerikāņi, ka te runa par valsts atbalstu. Gribu atgādināt, ka jau zinām laika Eiropas Savienība ir mainījusi kopējās lauksaimniecības politikas uh, tiešo atbalstu, lai tieši izvairītos no tirsniecības kropļojuma starptautiskā līmenī, kā um, olīvu ražotāju saņemtā uh, atbilst, šīs, at, mm, tātad šīs atbalsts, ko viņi saņem, ir tā saucamā zaļā kaste, kas nekādā gadījumā nekropļo tirzniecību. Un mums šeit ir jāaizsargā gan olīvu ražotāji, gan KLP, pret kuru tiek um, izvērsta ofensīva no Ziemeļamerikāņu puses. Kā jau mēs zinām, zinām laikā atpakaļ, uh, ka mēs zinām, kā partneri arī jau, u, nodarbojas ar valsts atbalstu un cita veida atbalstu, kas vairāk ropļo tirzniecību nekā mūsu atbalsti. Uh, Un te tagad jau tie ir olīvu ražotāji, kas no nu, tā cieš no šīs attieksmes, bet rītdien tie var būt citi ražotāji. Nu, Donald Trumpa administrācija tādēļ vēlas uzbrukt mūsu atbalstam un aizsargāt savu sistēmu. Paldies komisijai par to, ka tā ir ļoti aktīvi iesaistījusies, joprojām strādā pie šī jautājuma risināšanas, pievēršam uzmanību arī kolēģiem, lai varētu atbalstīt šo uh, zaļu, šo zaļos maksājumus, kas tiek e, sniegti olīvu ražotājiem, un tas tiek atbalstīts arī PTO, un es tiešām uh, Vēlos atbalstīt spāņu ražotājus, eh, kas ir cietuši no šīs attieksmes. Viņi vienkārši kļuvuši par ķīlniekiem, viņi nav vainīgi un tiešām pateicamies arī Spānijas valdībai un komisijai par paveikto darbu un darbu, kas tiks veikts arī nākamo mēnešu laikā. Un es zinu, ka lielākā daļa arī lauksniecības komitejas kolēģi mūs atbalsta, jo arī jums liek šis jautājums svarīgs. Paldies! Paldies! Oui, merci, monsieur prezident. Un paldies priekšādātāji. Nu, godātais augstās vispēcīgās komisijas pārstāvi. Amerikas varas iestādes tātad vēlas pieņemt mērus pret dempingu, vēršoties pret Spānijas galda olīvēm. Nu, šīs varas iestādes lēš, ka šīs olīvas tiek pārdotas mm, konkurencei neatbilstīgām cenām, ņemot vērā, ka KLP ietvaros tiek veikts subsīdijas, un tas negatīvi ietekmē ASV mm, attiecīgo nozaru, un, protams, ASV arī olīvas tiek ražots, ir īpaši jau Kalifornijā. Kalifornijā. Es varu tikai un šā, vienīgi atbalstīt šādu vēlmu no ASV varas iestāžu puses, un vienlaikus saprotu arī Spānijas olīvu audzētā, olīvu audzētājs. Nešķiet, nu, ka tēma ir tāda, ko tad Eiropas Savienība vispār var lietas labā darīt, ja šāda veida rīcība, nu, izmeklējuma apstiprinās ar pozitīvu rezultātu. Nu, līdzīgi, protams, varētu uh, eh, ASV likt savražotāju interesi pirmie viet arī daudz citu produktu kontekstā. Eiropas Savienībā pat dalību valstu ietvaros ir dažādi veidi ekonomikas atbalsts. Tostarp tiek dažādi veidi protekcionisti politika arī izve, īstenota. Un tāpēc es domāju, ka nu, šai gadījumā tas jautājums vienkārši nav tik viennozīmīgs. Paldies, Agilēras kundze! Grāfijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir ļoti liels prieks, ka komitejā noturam šīs debates. Šīs temāts satrauc Spānijas eh, pār, eh, deputātus, bet ne tikai mūs. Šī problēma attiecībā uz visu kopēju lauksanizības politiku un tiešām nopietni pret to būtu jātiecas. Vēlos arī sveikt šeit olīvu audzētājus, kas ir ieradušies šeit. Viņi jau vairākus mēnešus strādā arī pie šīs problēmas skaidrojot, kādas ir šīs, kāds ir šis atbalsts, piemēram, šī zaļināšanas atbalsts. Uh, Kolēģi, 40 gadus mēs eksportējam Spānijas galda olīvas no Andalūzijas Seviļas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tas notiek jau 40 gadus. Uzņēmumi, kas ir ļoti nopietni, un arī tiek atzīti kā tādā Amerikas Savienotajās valstīs. Man bija iespēja arī apmeklēt viņu filiāls ASV. Kādēļ ir šī agresija? Nu, te viss ir skaidrs. Lozo kungs sacīja, ka jā, America First viņam liekas ļoti saprotam un šis nacionālisma uh, protekcionisms, tas. Uh, uh, ir ļoti satraucoši. Es nevaru to saprast, un tas pēc tam var arī skart Francijas produktus. Un man uh, ir ļoti svarīgi gan Spānijas, gan Francijas vai citi lauksaimniecības produkti, jo šeit mēs runājam par KLP, viņa apšauba KLP atbalstu zaļināšanas jomā. Līdz ar to šeit uz likmes tiešām ir līdz ļoti daudz, te nav tikai problēmas par olīvām un um, tam līdzīgi. Nē, šī ir jauna amerikāņu pieeja. Viņi vēlas aizsargāt savu produkciju Un tad, nu, viss notiek tā, kā to tagad diktē Trumps. Līdz ar to neesmu īpaši apmierināta arī ar komisijas sacīto. Es gaidīju vairāk un joprojām gaidu vairāk, jo īpaši jāno tirzniecības ģenerāla direktorāta. Jā, sākumā ar to jānodarbojas agri ģenerāla direktorātām, bet pēc tam arī tirzniecībai ir to jāstrādā. Es eh, sagaidu daudz karavīgāku noskaņojumu šī situācija nav paciešama. Un līdz šim mēs tiešām ejam tā kā uz pirksgaliem. Un es neesmu ar to apmierināta, neesmu apmierināta ar komisijas nostāju, un es ceru arī, ka Malmstrēms kundze, varbūt arī Hogans, Bet īpašā Mālsēmas kundze tirzniecības eh, komisāre eh, nopietni strādās ar šo jautājumu, jo te tiek apšaubīts eksports. Eksports preces, kas saņem KLP atbalstu, KLP atbalsts, kas ir pilnībā atbilstīgs eh, PTO prasībām. Taču amerikāņi vienkārši nodarbojas ar, ar protekcionismu. Es ceru, ka īpaši jau DigiTrade pārstāvi arī pateiks tieši kādus konkrētus pasākumus piemērosim, jo amerikāņiem neinteresē analīzes un rezultāti. Ne šī, šis ļoti politisks instruments, politisks gājiens. Tad ko darīs Eiropa? Mēs vienkārši nogaidīsim, Un tad gaidīsim, ka tas piemērosies uz kādām citām precēm. Es gaidu lielāku, agresīvāku attieksmi no Eiropas komisijas un arī lauksaimniecības nozare Eiropā būtu jābūt daudz aktīvākai. Liels paldies! Paldies, Lozo kungs! Nepiekrita jūsu sacītajam. Tagad vēršos pie Eiropas komisijas pārstāvjiem. Tad novīnojieties savā starpā, kurš pirmais atbildēs, kurš otrais. Lūdzu. Thank you, thank you, Chair, and uh, many thanks to. Paldies priekšādātāji, paldies arī deputātiem par visiem šiem komentāriem. Pirmām kārtām gribu nedaudz iebilst uh, eh, Agilērs Garcijas kundzei. Nav tāds DJ Trade un DJ Agri, ir vienkārši Eiropas komisija. Un darbs, ko mēs darām, tiek darīts pilnībā visiem dienestiem sadarbojoties komisijas ietvaros. Un kā jau teicu, mēs jau esam ieņemuši politiski nostāju šai ziņā tādā ziņā, ka tā vietā, lai vienkārši aprobežotos ar ne, to, ko mēs darām kā parasti daudzos gadījumos, un, un iejauktos izmeklēšanā, kā interesētā puse, mēs esam tīri politiski piegājuši šim jautājumam, vērsuši pie ASV administrācijas, ir īpaši lūk nosūtot rakstisku paziņojumu un uzņemot arī tiešus mutiskus kontaktus. Var jums pastāstīt, ka komisāra Malmstrēma un ņemot vērā, ka viņi tiešā veidā šajā procesā iesaistīti, to uzsver ļoti nopietni. Te nonāk pie Lozokunga jautājumu. šī cīņa šobrīd eh, ir nepieciešama, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem mēriem, kas varētu nākt kā izmeklēšanas rezultāts. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos. Eh, PTO noteikumi ietvaros, lai pārliecinātu ASV administrāciju, ka šie mēri nebūtu jāuz, jāuzliek. Nu, protams, ja mums šai cīņā neveiksies, nu, tad mums būs jādomā par citiem mēriem pasākumiem, ko, ko īstenot, un varu apliecināt mūsu spēcīgo vēlmi cīnīties šai jautājumā. Ne tikai tāpēc, ka situācija būs attiecīgi līdz ar to ļoti sarežģīta Spānijas olīva audzētājiem, bet arī tāpēc, ka tīri sistēmiski tas kļūst par problemātisku jautājumu. Un nu, par sistēmisko runājot, gribu izteikties skaidri, tas nav tāpēc, ka kāda trešā valsts uzliek pretsubsīdiju mērus, un tāpēc mums šīs subsīdijas būtu jāceļ. Nē, pretsubsīdiju mēri ir paredzēti, lai līdzsvarotu subsīdiju radīto ietekmi. Un tas, eh, tā, pašos pamatos neapdraud mūsu spēju subsīdijas turpināt, un tāpēc šāda veida sistēmiskā problēma tieši tā, kā to teica mana kolēģi, no vienas puses šī sistēmiskā problēma ir tajā, ka mums ir sarunas PTO, kur mēs eh, piekrītam PTO dalībniecēm, ka ir atsevišķas subsīdijas schēmas, kas ir atļauts, kas nekropļo tirdzniecību, un no otras puses ir trešās valsts trešās valstis, kas, nu tā teikt, pa aizmugurs durvīm cenšas nākt klajā ar kaut kādiem tādiem mēriem pasākumiem, kas cenšas nolificēt šādu veidu subsīdiju rezultātus attiecībā uz eksportiem uz savām valstīm. Un tā ir problēma, ko vēlamies atrisināt. Protams, ka šai gadījumā problēma ir tāda, ka šobrīd mēs vēl nezinām, kāda būs izmeklēšanas rezultāti. Un tāpēc mums jāturpina šī izm izmeklēšana, novērot, secināt tās, jāsakot tās gaitai, bet, nu, katrā ziņā visos iespējamos politiskajos līmeņos komisija ir mobilizējusies šai procesā. Rozumiem, že už ņem. E, jā, paldies. Ja pareizi sapratu, tad lūk, tas bija komisijas ieguldījums šais sarunās, šais diskusijās. Paldies viņiem! Būtu ārkārtīgi jauki, ja varbūt jūs varētu arī e, vērsties rakstiski pie komisārs Malstrēms un komisāra Hogena. Nu, un informēt viņus par to, ka tiešām tā ir reāla problēma un ka nepieciešams, ko nebūtu lietas labā arī darīt. Domāju, ka tas ir lielisks piemērams tam, kā dažādas valstis, lūk, var iestāties par kopējām interesēm. Bet līdz ar to diskusijas par šo darbu kārtības punktu ir noslēgušās. Tālāk sveiksim šeit Nikolsonā kunga viesus, tie ir studenti. Mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka šodien varat būt ar mums. Un mēs savukārt ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un jūs jau droši vien esat redzējuši darba kārtībā, ka lūk, izskatījām nu pat um, Spānijas galdolību gadījumu un ASV um, pasākumu šadiņā, bet nu ķersimies pie kādas pilnīgi citas tēmas, respektīvi pie pašreizējās situācijas un ES īstenotiem pasākumiem, lai kontrolētu Āfrikas cūku drudzi. Cūku. Āfrikas cūku mēri jo, protams, ka šī slimība nepazīst robežu, iet pār robežām, īpaši austruma Eiropā un cūkaudzēšanas nozarē. Tas katrā ziņā ir ļoti aktuāls jautājums, svarīgi, lai šī slimība tālāk neizplatītos. Tas, protams, lielā mērā atsaucas arī uz tādām jomām kā tirzniecība un iekšējais tirgus. te jādomā par attiecīgiem drošības pasākumiem un arī par patērētāju aizsardzību šai kontekstā. Priecājos, ka mums ir ieradies komisijas pārstāvis no DG Sante. Pirmais runās Dānis Van Hutens. Mēs viņu jau pazīstam, vienmēr jūs jauki šeit redzēt. Un tūlīt pat došu jums arī vārdu Nu, un jūs, es saprotu, nāksiet klajā ar prezentāciju, vai ne tā? Tas vienmēr ir liederīgi. Jā. Liels paldies priekšādātāji. Nezinu, cik ilgi laiks man atvēlētas 5, 10 minūtes, 10 minūtes, 10, 12, līdz pat 15. Centīšos no gara stāsta nākt klajā tādu īsāku Te runāsim par epidemioloģisko situāciju, par reģionalizāciju, ES ietvaros, pēc tam par stratēģiju un visbeidzot par ES e, rīcību. Pirmām kārtām tātad atgriezīsimies pie 2007. gada vasaras līdz 2014. gadam. Ja jūs sakosiet līdz kārtai, tad redzēsiet, ka um, sākumā šī slimība uzliesmoja Gruzijā, tad lūk 11, 12, 13, 14 gads Un, eh, nu, ja pas, pa, paliekam šo slaidus atpakaļ un uz priekšu, tad redzam, kā šī slimība izplatījās caur Krievijas federāciju. 2014. gadā tā nonāca līdz Eiropas Savienībai. Atcerēties, ka pirmie slimības uzliesmojumi tika konstatēti pie robežas ar Baltkrieviju, nu un šobrīd tagad ir tādi arī Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Uz ekrāniem šie zaļie punktiņi nozīmē slimības uzliesmojumu kādā saimniecībā, un savukārt zeltenie punktiņi ir e, meža cūku, e, meža cūkām kon, konstatēts cū, cū, cūku mērs. Un te arī ļaujiet man iziet cauri attiecīgajiem gadiem. Jūs redzat, kā, tā, kā šī slimība izplešas no robežas, pārņemot visu teritoriju, lielāko visu Baltijas valstu teritoriju. Situācija Eiropā. Te jūs redzat 2016. un 2017. gadu. Protams, ļoti daudz šo zaļo punktu, respektīvi meža cūku incidentu, un tas tāpēc, ka ir obligātā meža cūku e, inspicēšanas programma, tā Austrumēropas laipa valstīs e, Mm, tāpēc ir šie punkti. Tas nenozīmē, ka Krievijā šādu incidentu mērķcūku vidū nebūtu, tur vienkārši nav šādu datu. Nu, gribu vēl nedaudz runāt arī par Čehijas republikas gadījumu. Tas notika vasarā. kur tuvu pie ceļa tika atrasta meža cūka ar, šīs, ar šo infekciju. Tas, protams, nozīmē, ka te bija arī kaut kāds uh, cilvēcisks faktors, respektīvi kāds uh, acīm redzot uh, smagās automašīnas šoferis, veda salāmī, uh, nu, vai kaut kādām citām vajadzībām eh, šo gaļu no Ukrainas. Tātad uz šeien naktī tā tika izmesta, tā tālāk tika izplatīja slimību. Cilvēciskais faktors šajā gadījumā ļoti svarīgs. Ja jūs skatāties šeit uz šo globālo karti, tad redzat, ka te ir tikai viens punktiņš Čehijā. Tika atrasti 50, me, 50 meža cūks vienā ļoti ierobežotā nelielā teritorijā, kā to uz kartes var redzēt. Un eh, tas ir Čehijai viens no svarīgākiem jautājumiem, un svarīgi šeit ir arī mednieku uzvedība. Tieši mednieki varētu ļoti būtiski palīdzēt šīs slimības ierobe ierobežošanā. Bet savukārt, ja slimība kontrolēta netiek, tad šī slimība var izplīties ļoti plašās teritorijās. Čehijā tiešām bija ļoti laba sadarbība ar medniekiem, un mums ir izdevies, nu, pagaidām šo slimību uh, ierobežot mežu cūku vidū. Um, tā ir tikai pavisam, pavisam nelielā teritorija. Atgriežoties pie kartes, jūs redzēsiet, cik šādu incidentu kopš jūlija nedēļā konstatēti. Labajā pusē redzat, ir tādi ļoti um, daži gadījumi, kad ir um, konstatēta šāda slimība mežu cūkās. Nu, cerēsim, ka centieni tiks turpināti un uh, Čehijā šī slimība tiks izskausta. Tad ir Rumānija. Arī tur tika konstatēti um, divās saimniecībās slimības gadījumi. Arī šajā gadījumā izliekas, ka tas ir cilvēciskais faktors, jo ir nelegāli ievesta gaļa no Ukrainas un pēc tam ir kaut kas izbarots kā cūgari, cūgbar, cūgbarība. Tā, turklāt tas ir piepilsētā Bet, nu, tā kā Rumānijas veterinārais dienests ļoti labi pastrādāja, tad šī slimība tālāk neizplatījās un netika konstatēta ārpus šiem diviem konkrētajiem gadījumiem. Cerams, ka tiešām šī, izplasī, šī incidenta konstatēšana Rumānijā varētu tikt, no, tikt uzskatīta par noslēgušos. Nu, lūk, šāda Rumānijas karta, un tad nu jūs redzat, ka tiešām ir tāds eh, piepilsēts eh, reģions, kā rezultātā, protams, Rumānijas veterinārais dienests varēja daudz ak, um, efektīvāk rīkoties. Kopš šī gada sākuma te jūs redzat incidentu skaitu, eh, redzat, ka Čehijā daudz eh, meža cūku inficējušās, bet tikpat nemaz nav, bet nemaz nav šādu incidentu saimniecībā, savukārt pārējie incidenti ir trijās Baltijas valstīs. Un, pie, un Polijā pie tās vēl atgriezīšos. Un Rumānijā, kā jūs redzat, šie divi gadījumi attiecībā uz saimniecībā turētajām cūkām. Ko tad mēs Eiropas Savienībā dar, esam darījuši jau no paša sākuma? Nu, te atgriezīšos atkal pie šīm kartēm pavisam ātri. 14. gada vidū eh, piedzīvojam pirmo šādu meža cūku ienākšanu pāri es robežām Lietuvā un Polijā tad mēs pieņēmām reģionalizācijas principu. To pieņem eh, daļa trešo valstu, piemēram, KSV un Kanāda, bet, diemžēl, citas valstis eh, to neatbalsta. Un tādas kā Krievija, kas eh, līdz ar to aizliedza ievest mm, cūgaļu no visas Eiropas Savienības. Un tas, attiecīgi, pilnīgi cita situācija. Un tagad pavisam ātri iziešu cauri kartēm, lai jūs redzat, kā šī slimība izplatīsies Kāda bija evolūcija 2014. gads līdz šim brīdim? Zilā krāsā atzīmētā teritorija ir tā teritorija, kas ir buferzona, kas tiek uzskatīta par zonu ar inficēšanās risku, bet kur nav inficējušos mežu cūku, rozā teri, apzīmēta teritorija, kur mežu cūks ir inficēts, un sarkanā zona ir tā zona, kur incidenti konstatēti saimniecībās. Tātad sarkanā krāsā ir tie, kur incidenti konstatēti saimniecībās, un zilā zona ir tāda kā buferzona, kas ļauj uh, turpināt tirdzniecību ar pārējo Eiropas Savienību, ar um, to cūgaļu, kas uzaudzēta ārpus šīs teritorijas. Un nu, te jūs redzat, kā pa gadiem šīs uh, teritorijas mainās uz priekšu, vēršas plašumā. Ja mēs izslēdzam cilvēcisko faktoru, kas ir ļoti nozīmīgs, kā jau es minēju, ja atbilstīgi tiktu piemērotas attiecīgās rekomendācijas, um, dzīvās dabas pārvaldībā, tad tādā gadījumā šī slimība plastos par vienu kilometru mēnesī teritorijā. Bet, nu, diemžēl atsevišķās teritorijās tas, kā uzvedušies mednieki, nav nu, noticis atbilstīgi mūsu rekomendācijām. Un te mēs piedzīvojam, kā to var redzēt arī kartēs, ka šī slimība ir izplatījusies visai dramatiskā tempā um, ļoti strauji. Nu, tālāk 36. īstenošanas um, akts, jeb likums. Kāda ir mūsu stratēģija? Divas galvenās jomas - meža cūku jautājumu pārvaldīšana, un te jau teicu, liela nozīme ir mednieku uzvedībai. Svarīgi mm, iesaistīt cilvēku eh, mednieku šai ziņā, lai slimība neizplastos tālāk. Un tad, protams, šis cilvēciskais faktors, respektīvi cilvēki par to nezinot, eh, paši apdraud faktiski arī pārējai Eiropas Savienību, ievedot gaļu, ievedot nu, kaut kādas personīgas eh, prieksmetus no šīs teritorijas uz pārējo no infekcijas brī, uz brīvo teritoriju. Un tāpēc arī šis, piemēram, Čehijas incidents tika konstatēts un arī Rumānijā tieši tāpat visās pārējās dalībvalstīs, kas līdz, kurās līdz šim šādu incidentu nav bijis, tāpat laikā ir saņēmuši šādu brīdinājumu zvanu faktiski un ir sākušas mm, īstenot informācijas kampaņu lauksemnieku vidū, arī uh, nomnieku vidū, autusmago atpašīnu šoferu vidū, to cilvēku vidū, kas strādā mežos un saimnie, lauku saimniecībās. Austrum, te runāju par daudziem no Austrum Eiropas, kas, piemēram, dodas uz strādāt uz saimniecībām Eiropas Savienībā, un lauksaimniekiem ir jāapzinās, ka viņi var nest līdzi šo risku tajā gadījumā, kad viņi, piemēram, uh, paņem līdzi kaut kāda veida personīgus pārtikas produktus, nezinu, salamīdās vai kaut ko. Nu, vai varbūt pat uz kurpēm šī infekcija var atrasties, ja viņi ir bijusi. Šis vīrus ir ļoti rezistents. Ko esam darījuši? No starptautiskā skatu punkta raugoties, eh, esam sadējuši kopā ar organizāciju, kas, kuras saistības ir GFTAD. Tas ir pārtikas un lauksamniecības organizācijas ietvaros, esam pārliecinājušies, ka tiek īstenota saskaņota pieeja un attiecībā uz visām iesaistītajām valstīm, un te nerunājam tikai par ES dalību valstīm, bet arī par Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu. Tāpat arī, kā jūs redzat uz ekrāniem šobrīd, esam vai īstenojuši divu dienu tikšanos, esam runājuši par daudziem svarīgiem jautājumiem, piemēram, par mežu cūku pārvaldību, par mazo saimniecību, turēšanu, pagājušajā nedēļā par to bija runa. Šais paziņojumos esam aicinājuši uzstāties ekspertus no septiņām uh, inficētajām ES valstīm, trīs Baltijas valstīm, Poliju, tos ir par Ukrainu, Krieviju un tā tālāk Esam apmeklējuši arī citas valstis, tā lai visi izprot šo situāciju. Mums ir arī piesaistīti darbam eksperti um, meža cūku pārvaldībā, un viņi var īstenot nu, tādas steidzamības kārtā vizītes uz kaut kādām vietām, uz to starp šādu incidentu konstatācijas gadījumos, kā tas notika Čehijas gadījumā un tam līdzīga. Uh, Mūsu komisārs Andriu Kaišekungs ir norganizējis četrus augstu līmeņa ministru tikšanās reizes. Nākamā paredzēta Prāgā pēc mēneša. Un arī šajā ministru līmenī mm, bija vairāk kā desmit ministru, kas šīs sanāksmes apmeklēja. Tas ir arī tāds informācijas izplatīšanas uh, iespēja, tāpat arī sazināmies ar veterinārajiem dienestiem, informējam viņus par dažādām vadlīnijām šai jautājumā un tam līdzīgi. PTO, un par to es jau minēju iepriekš prezentācijā, teica, ka tajā brīdī, kad tika konstatēti pirmie uzliesmojumi Baltijas valstīs un Polijā, Krievija pieņēma lēmumu aizliegt cūgaļas importu no visas Eiropas Savienības. PTO uzskata, ka e, e, es tas nebija pieņemams, un tāpēc Eiropas Savienība iesniedza apelāciju, iesniedza sūdzību Ženēvā. Mēs pirmajā posmā šai prāvā vinējām, PTO atzina, ka mums bija taisnība, jo jāpiemēro reģionalizācijas princips, tā kā to izmantoja ES, un tas ir pietiekami efektīvs, lai aizsargātu tirzniecību, un Krievijai ir jāceļ šis aizliegums. Uh, attiecībā uz cūgaļas importa. Ehm, šobrīd termiņš noteikts 5. Dece, 6. decembris šogad, tātad līdz 8. decembrim Krievijas federācijai ir, sākot no šī datuma, tā ir jāpieņem cūgaļi no pārējās ES. Ja ne, tad tādā gadījumā PTO šī lieta tiks virzīta tālāk, atbilstīgi attiecīgajai procedūrai. Esam guvuši arī plašu atbalstu, piedāvājuši plašu atbalstu ne tikai dalību valstīm, bet arī kaimiņu valstīm. Esam organizējuši seminārus par ilgspējīgu tehnisku atbalstu. Un kas vēl svarīgāk, un ko minēju iepriekš, esam runājuši ar kopienu, ar veterināru dienestiem, piedāvājam ekspertu konsultācijas, viņi ir pieejami 24 stundas dienā, viņi var doties arī uz vietām, un dot padomus dalību valstīm instrukcijas par to, kā rīkoties saimniecībā, kā rīkoties attiecībā uz meža cūkām, tā kā tas, piemēram, notika Rumānijas incidentu gadījumā. Tāpat esam arī saņēmuši konsultācijas no pārtikas e, nekaitīguma iestādes, jeb EPNI. Ir e, ES atsaucas laboratorija, kurā e, tiek strādāts ar dažāda veida ņemtiem no trešām valstīm un dalību valstīm. Piedāvājam arī finansiālu atbalstu dažādu programmu ietvaros, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīs, kur konstatēt uzliesmojam, bet arī tajās valstīs, kas ir pie mūsu austrumu robežas. Tātad te runāja no so par valstīm no Somijas līdz pat Rumānijām visās šajās dalību valstīs. Un tur, tur, piemēram, tiek paredzēts kompensācijas lauksaimniekiem. Uh, Mm, dalību valstīs, kuras šis e, cūkumērs skārs. Te jūs redzat tabulu ar kopējo līdzfinansējumu, kas piedāvāts. Te jūs redzat, ka kopš 2013. gada, tātad vēl pirms pirmais incidents tika konstatēts Eiropas Savienības teritorijā, mēs jau piedāvājām atbalstu tām dalībvalstīm, kas riskam bija pakļauts visvairāk 36 miljonu eiro tas ir šobrīd kopumā. Nu, un, protams, finansējums tiek piedāvāts arī ārpus Eiropas Savienības eh, valstīm, jo mēs, protams, vēlamies izvarīties no tā, ka šī slimība ienāk Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs labprāt šos līdzekļus tērējam arī ārpus robežām, lai šī slimība paliek tur, lai viņi ar to tiek galā. Un šobrīd ir, piemēram, izmēģinājumi projekti, kas tiek īstenoti Moldovā un Ukrainā. Protams, tiek veikta vienlaikus arī revīzija, to īsteno mūsu revidenti. Pēdējā šāda revizija tika veikta šovasar. Revidenti apmeklēja visas valstis pie ES austrumu robežas arī, lai tas būtu tāda informācijas kampaņa, lai būtu atbilstīgas robežu kontrolas no, nu, no, no Polijas līdz pat Rumānijai, lai pārliecinātos, ka tie cilvēki, kas dodas pāri robežām, kas atgriežas no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas un tā tālāk, lai viņi tiek informēti par risku, kas saistīts ar dažādu gaļas produktu ievešanu no šīm teritorijām. Jo jūs jau redzējāt, cik daudz tur šādu incidentu konstatēts. Nu, vienu minūtīti priekšādātājs vēl gribēja visam īsi nākt klējā ar tādu kopšvilkumu. Nē, es esmu pār, pār, pārkāpis sev atvēlēto Un tad ir šī lampīskina, jeb eh, tā ir vēl viena slimība, kas ir ļoti aktuāla, tā ir parādījusies Grieķijā un Turcijā, tas parādījās 15. gadā, un tā šobrīd 16. gadā sāk izplīties Eiropā. Arī šajā gadījumā esam izvēlējušies eh, attiecīgās GFTAD organizācijas eh, instrumentus, lai apturētu šo slimību. Šajā gadījumā ir pieejama vakcīna, tā ir arī ļoti efektīva, un esam Eiropas Savienība ir šo vakcīnu piedāvā piedāvājis visām valstīm, kas šeit kartē atzīmēt zilā krāsā - Bulgārija, Albānija, bijis, bijusi Maķedonijas, eh, bijis Dienaslāvijas Republika Maķedonija un citām, lai izvairītos no tā, ka slimība izplatās uz ziemeļiem. Un šīs kombinētās darbības rezultātā, kurā līdzdarbojas visi veterinārie dienesti, ar kuriem esmu tīcies, eh, vairāk kārtu, eh, Andriu Kaitru kungs tieši tāpat, pie, vairāk kā 50 ministri tur pie, ministru līdzdarbojas, tur par Itālijā, tur bija visas Balkānu valstis pārstāvēts Izraēla tieši tāpat, un tā, kopīgas darbības rezultātā mums izdevies šo slimību apturēt tās pašreizējā teritorijā. Mm, vakcīna vakcīnas izplatītas apmēram 2,5 miljonu vienību apmērā, un tās tiek joprojām izsūtītas, piemēram, pēc vajadzības uz dažādām uh, Balkānu valstīm un tam līdzīgi. Tas noved pie situācijas, ka šogad jūs redzat šeit kartē tikai Albi, Albānijā, kur vakcīnas nav bijušas tik efektīvas kā pārējās Alba, eh, Balkānu valstīs, joprojām konstatēti incidenti, bet visās citās valstīs incidentu un uzliesmojumi vairs konstatēti nav tikuši šogad. Uh, Un tas ļoti skaidri parāda, ka koordinācija no Eiropas Savienības puses un motivācija, ko mēs piedāvājam šīm valstīm, bija ļoti liederīga, lai izvairītos no slimības tālākas izplatīšanās. Tātad, lai tā neizplatītos uz Slovākiju, Sloveniju, Austriju un tā tālāk un tā joprojām. Nu, šobrīd situācija ir tāda, ka Eiropas Savienībā, un te jūs skaidri redzat, kā tas izpaudās, ir tādas zonas, kur šis vīrus joprojām ir, tas ir šīs sarkanās teritorijas, un zeltainais ir tas, kur šis vīrus vairs konstatēts nav. Nu, ideāli, protams, būtu tad, ja nākamnedēļ tas turpinātos apstiprināties, un šīs 15 valstis tiks pārbaudīts, mēs turpināsim definēt stratēģiju arī nākamajam gadam pilnīga revakcinācija visā teritorijā, lai pārliecinātos, ka šīs vīrus netiek tālāk eh, izplatīts, un tad tālāk dozā, domāsim par exit ja beigu stratēģiju 2019. gadam. Nu, tāda ir situācija, to esam darījuši attiecībā uz šo lampī skin disease, uz šo slimību. Paldies. Paldies. Jā, esam ļoti pacietīgi ar atvēlēto runas laiku. Zālē ir arī pārstāvji no eh, Polijas cūku gaļas nozares. Žikoro kungs vada šo delegāciju pārstāv Kopaku Džeku un tagad arī dodu vārdu Šajera kundzei. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Nīderlandē. Um, mēs uh, arī piedzīvojām 97. gadā šo cūku mēri, un tā bija traģēdija. Es ceru, ka uh, šoreiz mēris tiks izkaust pēc iespējas ātrāk. Uzklāsījām vairākas prezentācijas arī toreiz, un uh, savulaik tika izteikta kritika pret medniekiem. Daži teica, ka pat um, nevajag medīt um, meža cūks, jo tam varētu būt neitīvas sekas. Un tagad jūs sakat, ka mednieks spēlē ļoti svarīgu pozitīvu lomu, bet visu neatrisina. Varbūt jūs par šiem medniekiem varētu ko vairāk paskaidrot. Uh, Mēs gan te runājam par Poliju, bet, ja es saprotu, tad mednieki, nu, pārvietojas dažādām valstīm Eiropā. Līdz ar to ir jāsaprot, kā to visu var norganizēt tieši attiecībā uz medniecību. Otrs jautājums par pieeju, lai cīnītos pret sulku mēri, vai šī pieeja ir harmonizēta visā Eiropas Savienībā, līdz šim, cik zinu, tas tā nebija. Tālāk par cūgaļas importu. Uh, Vai pareizāk sakot, šīs gaļas eksportu uz Krieviju. Eh, priecājos, ka lietas pavirzījušās uz priekšu un cerams, ka tas tiks atrisināts. Tālāk arī par meža cūku nokaušanu. Es saprotu, ka Krievijā visas meža cūkas ir izkautas. Nu, viņi ir ļoti preventīvi piegājuši šai problēmai. Vai jūs varētu kaut ko paskaidrot vairāk? Jo, nu, eh, Prezydent Putin ustrzelił osobiście. Bardzo proszę, pan poseł Agņu. Jā, paldies. Agņokungs. Thank you. Well, I'm Paldies. Jā, es, es mm, esmu no apvienotās karalīstes. Mums, manuprāt, nav īpaši daudz meža cūku, tikai tās, kas ir izbēgušas no fermām. Šī slimība tieši savvaļas meža cūkās izskatās tiešām ļoti strauji izplatās. Uh, Vai tas ir līdzīgi kā arī trušiem, kad viņi pamazām palielina rezistenci, un tad, kad nu, viņi to vienreiz piedzīvojuši, tad otro reizi viņam mm, tas vairs nav tik nopietni, tiek sasniegts, zināms, tāds līdzsvers. Nu, viss notiek tādos ciklos. Un dzīvnieki vienkārši iemācās ar to sadzīvot. Es neesmu gan eksperts uh, šai slimībā. Tad, cik es saprotu no jūs sacītā, tad nav, nebūs arī tad, tad, o, šī slimības pārnes uz cilvēkiem, vai tiešām varat to apstiprināt? Ka tas tā arī būs attiecībā uz uh, cūku mēri. Arī lielopu gadījumā tad, tad tas nepārnesās cilvēkiem un ka tas arī nebūs šai gadījumā tā vai Baltijas valstīs un Polijā iestādes arī informē par to, ka poļu strādājošie, kas atbrauc uz apvienoto karalisti, var arī šo problēmu ieviest un tik, cik lielā mērā tiek uh, īstenota informēšanas kampaņa. Tālāk jūs runājat arī par uh, šo vakcīnu. Modulāra dermatī gadījumā nodulārā dermatī gadījumā. Tad um, vai šai gadījumā tiks nogalināt viss meža cūkas vai kā konkrēti, kā tiek šī slimība izskausta? Kurie pan posel Europē? Ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą žodį ir ačiū už tai, kad šitą. Liels paldies, Sakaropēja kungs, paldies par man doto vārdu, paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā. Es pateicos arī komisijas pārstāvjiem par uh, šo pilnīgu informāciju. Šī nav no pirmā reize, kad es dzirdu um, jūsu sacīto varbūt kāda trešā reize šī ir. Man ir prieks no vienas puses, ka komisija meklē risinājumu šīs slimības atrisināšanu, taču rezultāts nav līdz šim bijis apmierinošs. Kopš 2014. gada situācija tikai pasliktinās. Skārtajās valstīs nav pieņemta efektīva pasākuma. Es esmu lietuvietis. Uh, Lietuvā mm, bija daži uzliesmojumi 14. gadā, tagad divas trešdaļas no teritorijas skar šis cūku mērs. Un te mazie cūku audzētāji nevar vairs nodarboties ar uh, cūgaļas ražošanu. Šodien Lietuva tikai var nodrošināt sev 50% no nepieciešamā cūgaļas daudz, un 50% tiek importēti. Un, um, ja situācija pasliktināsies, mums pietrūks šīs cūgaļas. Tad bija priekšlikuma aizstāt cūgaļu ar lielopu gaļu, taču atbilstīgi Eiropas komisijas noteikumiem mēs nevaram palielināt uh, lielopu gaļu un arī aitu audzēšanu, jo tas būtu vienkārši pretrunā ar komisijas eh, standa eh, noteikumiem. Mēs nevaram audzēt cūkas, mēs nevaram eh, audzēt vairāk lielopus un aitas, līdz ar to esam nonākuši strupceļā. Šodien net tiek minētas svarīgas lietas, vismaz Eiropas līmenī 14. gadā. Lietuvā bija milzīgs slimības uzliesmojums un 20% no, pareizāk sakot, 20 tūkstoši cūkas tika nokautas. Dažs mēnešus atpakaļ Lietuvā notika kas līdzīgs. 24 tūkstoši cūkas tika nokautas un apraktas. Kas var garantēt to, ka šie pasākumi gal beigās sniegs rezultātus, jo īpaši jau maz, īpaši lielajās saimniecībās mēs nevaram to jau nodrošināt mazajās saimniecībās, kā mēs to nodrošināsim lielajās. Un kas ir uh, šis uh, slimības avots? no kurienes nāk šī saslimšana. Jūs runājāt šeit par salāmīdas, par uh, šķiņķi, bet es neesmu gluži pārliecināts, ka tas ir nopietni domāts. Uzskatu, ka pasākumu piemērošana nav nesusi vēlamos rezultātu, situācija pasliktinās. Pēc, dažām, pēc dažiem gadiem uh, Āf, šis Āfrikas cūku mēris noseks visu Polijas teritoriju. Varbūt ir jāgaida, lai tas nonāk Vācijā vai Francijā, lai kaut kas eh, konkrēts tiktu darīts. Nu, noteiksim prioritātes. Jā, šodien meža cūkas tiek uzskatīts pār slimības pārnēsātājiem tad mēs esam atstājuši to visu mednieku ziņā, lai viņi to atrisina, nu nebūsim smieklīgi. Mēdniekus interesē liels novedīto dzīvnieku skaits, viņus taču neinteresē lopu apkaušana, lai slimību izskaustu. Viņi pat, piemēram, ne, nemedīja mātītes, bet tikai tēviņus. Nu, uh, 2017. gadā iespējams vajadzēs tērēt 30 uh, tūkstoši eiro, līdz šim esat iztērējuši, de, iztērējuši 10 tūkstoši, varbūt pēc vēl kādu laiku vajadzēs 50 tūkstoši eiro. Jūs teicāt, ka Čehijā un Rumānijā cūksmērs ir gandrīz uh, izskausts, bet es jums neticu, jo Lietuvā Es tikai redzu, ka par to tiek runāts un runāts, bet uh, nekādi konkrēti rezultāti nav. Ir jādomā šeit par obligātiem pasākumiem, ir jābūt ceļa kārtei un tā ir jāpiemēro. Ja šodien neko nedarīsim. Eh, eh, kas ten žino? Citādi rīt būs liela problēmas. Kolēģis teica, ka šī slimība neapdraud cilvēku veselību, bet vai šī informācija ir uzticama? Nu, es tiešām sagaidu labos pasākumus, kas būs efektīvi. Paldies! Būda kungs, lūdzu, ievērojiet atvēlēto runas laiku. Peste porcină vin din România unde... Jā, paldies, esmu Rumānis, un Rumānijā, diemžēl, arī bija šīs um, Āfrikas cūku mēra uz, uzliesmojumi. Mēs gribētu zināt, kā konkrēti varat ierobežot dzīvnieku pār, pārvietošanos. Uh, nu, viņi šķērso robežas un uh, vai esat paredzējuši izvēr, uzcelt kaut kādus elektriskos žogus ap teritorijām, kuri visintensīvāk pārvietojas meža cūks, piemēram, starp Ukrainu un Rumāniju? Nu, es nezinu, vai te mēs varam visu šo problēmu uzticēt medniekiem. Te ir tomēr jāiesaistās arī valstī, ir jāparedz uh, privātie fondi. Viņi grib, taču mednieki grib mm, vairāk nomedīt meža cūku, bet nu šeit valstī ir jāiesaistās, lai jo, uh, novērstu to, ka, piemēram, slimība neizplatītos līdz Vācijai. Paldies vēl, Kirs kundze, vēlas izteikties, lūdzu. Paldies. Uh, Horvātijā mums uh, laimīgā kārtā nav problēmas ar šo slimību, bet mums ir problēmas ar uh, meža cūku skaita pieaugumu. Tās, uh, zināmos reģionos ir tā savairojušās, ka tās ielaužas dārzos un uh, pagalmos un uh, kaitē arī lauksamniecībai, un mūsu zemnieki pat nezin, kā šo problēmu atrisināt. Cik es sapratu, tad uh, šeit uh, ir uh, labas iestrādnes, bet uh, nav. Uh, noteikti zināms uh, skaits uh, meža cūku, un meža cūku kļūst aizvien vairāk. Mani interesē, ko jūs mums ieteiktu kā dalībvalstī, ko dalībvalsts šādās situācijās var darīt, un ko tām vajadzētu darīt, lai uh, ierobežotu meža cūku uh, skaitu un aizsargātu savus lauksainiecības platības. Paldies! Paldies! Tie bija deputāti, kas izteicās, un tagad man arī ir jautājums, ko gribētu jums uzdot. Kā jūs vērtējat uh, uh loģistikas uh, sagatavošanās darbus, kas ir īstenoti? Tātad ir plāns likvidēt uh, lielu skaitu uh, dzīvnieku. Šī nozara, protams, ir uh, privātās rokās kā tad uh, to īstenot, jo tas taču ietekmē uzņēmums uh, šie pasākumu. Uh, man ir prieks, ka ir šie pilotprojekti un uh, notiek arī uh, profilaktiski pasākumi. Šī slimība uh, skār vismagāk taču tā, šīs te mazākās saimniecības, kas varbūt uh, pašas eh, netiek galā un nevar izpildīt visas prasības. Tātad eh, galvenie cietušie ir mazie uzņēmumi, kuri nevar uh, izpildīt obligātās prasības, proti, lai izvairītos no šīs slimības, kur uh, lopu turēšana notiek uh, tādā vairāk tradicionālā veidā joprojām. Tātad šīs uh, tradīcijas jau arī pastāv, vismaz pastāvēja skartajās valstīs, uh, jo situācija arī pamazām mainās. Un tas uh, arī apzināti tiek finansēts, lai var uh, notikt šī pārēja un attīstība. Ja tagad uh, kāds uh, likvidē, piemēram, uh, kādu saimniecības uh, cūku bāru, tad um, eh, ir šīs te uh, noteiktās izmaksas, uh, un uh, mans jautājums, kā tad ir ar šiem pasākumiem? Vai tas ir iespējams varbūt pāriet uz citu dzīvnieku audzēšanu? Tātad, lai nodrošinātu to, ka šīs slimības tālāk neizplatās, ko jūs plānojat darīt tālāk, lai to sasniegtu? Un būtu jauki, ja jūs tagad varētu sniegt atbildes. Paldies jau iepriekš. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man vispirms atbildēt uz vispārīgiem jautājumiem, un tad uh, mans kolēģis runās par uh, mežacūkām un medniekiem. Kā jūs minējāt, sagatavošanās un uh, apzināšanās uh, ir uh, ļoti svarīgi aspekti, lai apturētu slimības izplatību. Un Sagatavošanās eh, nozīmē ne tikai iestādēm, bet arī lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem ir jāsaprot, kā šis vīrus var iekļūt viņu saimniecībā un ir tam jāsagatavojas. Un kā jau to minēja Lietuvas eh, deputāts, jā, patiešām uh, Eh, pat augstos eh, biodrošības apstākļos ar lielu skaitu cūku, diemžēl šī slimība tomēr var iekļūt šajās saimniecībās. Un eh, mazās saimniecības jau arī saskārās ar šo slimību divu gadu laikā. Kā tad gatavojamies tam? Un to arī jautāja Angļu deputāts, es zinu, ka Lielbritānijā nav meža cūku. Tas ir eh, labi. Eh, Lielbritānijā un arī eh, Dānijā ir ļoti maz meža cūku, tikai um, zooloģiskajos dārzos, tāpēc viņiem ir vieglāk izvairīties no šīs slimības, bet pat šajās valstīs lauksaimniekiem ir jāapzinās par šo risku. Un Austrum Eiropas lauksaimniekiem vajadzētu arī apzināties, kāds risks šeit pastāv. Tātad ne tikai, kā jau es minēju iepriekš, ar salāmī un šķīņķi, bet arī cilvēkiem, kas eh, pastaigājas mežā, un ja tur uh, vīrus ir, tad viņi var šo vīrusu ienēsāt ar uh, eh, apavu starpniecību savā saimniecībā. Un, uh, piemēram, ja cilvēki iet sēņot, šajās valstīs uh, rudenī sēņošana ir ļoti izplatīta, uh, Un tad arī mēs konstatējam uh, uh, inficēšanās gadījumu uh, strauju pieaugumu. Tātad ir svarīgi izvairīties no šīs slimības izplatības, ir svarīgi arī ierobežot meža cūku skaitu. Un uh, tad, kad slimība jau ir konstatēta, ir uh, jānovērš uh, slimības izplatība mežos. Un diezgan efektīvi ir uh, tātad, uh, uh, ja tiek tātad savākt šie um, mirušie dzīvnieki, vīrus tomēr saglabājas um, mežā. Tad attiecībā uz vakcīnām, jā, protams, vakcīnas nav pieejamas, tādas nepastāv mēs neesam pārtraukuši eh, meklējumus pēc vakcīnām, bet, kā jau prezentācijā runāja, mēs miljonus tērējam, lai atrastu efektīvu vakcīnu eh, ar injekcijām un vēlāk droši vien eh, orāli izsniedzam vakcīnu, bet tas tuvā nākotnē nenotiks. Un, uh, runājot par risku cilvēkiem, tāds nepastāv, tas nav vīrus, kurus, uh, kurš var skart cilvēkus. Līdz ar to tur riska nav. Rumānija. Jautājumu uzdevējs ir prom, bet uh, jā, Rumānijā tiešām uh, vīrus vairs nav. Kā jau es teicu, tas bija piepilsētas zonā, kādā pagalmā, un ja. Uh, Eh, tātad eh, mežcūkšo eh, vīrusu neizplatā, tas ir ierobežojums. Tagad par Krieviju. Nu, Krieviju un Baltkrieviju. Baltkrievijā viņi sākumā teica, ka viņiem nav meža cūku, kas mums bija grūti noticēt, un tas arī bija iemesls, kāpēc viņiem nesot slimības gadījumu. Uh, bet uh, tikšanos pēc tikšanās mēs viņus pārliecinājām un viņi atzinās, ka viņiem ir uh, meža cūks un ka tomēr viņiem nav saslimušu dzīvnieku, bet nu, tas tomēr tā ir. Un uh, valstī ir svarīgi sagatavoties un uh, vairākas valstis ir palielinājušas aktivitātes meža cūku medīšanā. Uh, tātad, lai samazinātu meža cūku skaitu mežos. Un, uh, acīm redzam, ir tā, ka uh, šogad ir vairāk meža cūku nekā iepriekšējos gados. Un kāpēc uh, nav uh, šo slimības gadījumu, tāpēc, ka uh, mednieki palīdz uh, ierobežot populāciju. Runājot par Ženēvu, uh, Krieviem ir tagad uh, termiņš noteikts, kad jāievēro šis spriedums, 6. decembris. Ja viņi to nedarīs, tad mēs uh, rīkosimies saskaņā ar PTO noteikumiem, proti sāksim procedūru, lai saņemtu kompensāciju. Un tagad došu vārdu savam kolēģim, kas sēž man blakus, uh, lai viņš varbūt varētu jums īsi izskaidrot, kāda ir stratēģija uh, kas būtu jālieto medniekiem, jo, kā jau es teicu, mednieki šeit ir ļoti būtiski, un viņi varētu uh, mums sniegt tiešām lielu palīdzību, bet viņi var arī nodarīt kaitējumu. Tātad mums ir jāizskaidro medniekiem, ka, kas viņiem būtu jādara un kas nebūtu jādara. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas, manuprāt, ir tas, ko mēs arī esam panākuši Čehijas republikā, un tieši tāpēc mēs arī turpinām pie tā strādāt. Paldies! Lai nedaudz papildinātu, mums ir uh, meža cūku pārvaldības stratēģija. Mēs zinām, ka tā ir ilgtermiņa stratēģija un tā ir ļoti uh, tāda visaptveroša. Un uh, um, bieži vien medniekiem ir grūti saprast, ko mēs no viņiem sagaidām un kas būtu pareizi un kas būtu nepareizi kāda rīcība. Piemēram, Čehijas piemērs ir ļoti ilustrējošs Mēs zinām, ka tur, kur šī slimība pastāv, tur nevajadzētu šaut um, um, meža cūkas. Tām vajadzētu nu, ļaut pašām nomirt, jo ja mēs masveidā sāktu šaut uh, meža cūkas un, piemēram, Krievijā tiek izmantot šī te kā lašņikov tehnika, um, un uh, uh mednieki klausījās sākumā Uh, televīziju un viņi izmantoja kalašņikos, lai šautu mežacūkus un viņi vienkārši visu salaida grīstē. Un, uh, uh, jo īpaši uh, Ziemeļu Baltijas valstīs mēs šo situācijas uh, ietekmi redzējām. Un uh, ko Čehijas kolēģi mednieki dara, viņi aptur pilnībā medīšanu šajā ļoti nelielajā teritorijā, tie ir apmēram 50 um, kvadrātkilometri, tur viņi nešauj uh, meža cūkas, uh, un tieši pretējo viņi dara um, šādās lielākās teritorijās, kur viņi skaidri zina, ka šī slimība nav, un to viņi dara, lai uh, sasniegtu veselīgu meža cūku populācijas apjomu, un tādējādi viņi šauj uh, jo īpaši eh, mātītes, eh, auglīgas mātītes eh, reproduktīvā vecumā. Tas ir kaut kas tāds, kas medniekiem nepatīk un viņiem liek to darīt, un viņiem ir arī stimuli, lai to darītu. Viņi saņem prēmiju par katru uh, meža cūku mātīti, kas tiek nomedīta. Tātad šo abu divu elementu Eh, kombinācija eh, medību pārtraukšana šajā ierobežotajā teritorijā un eh, medības teritorijās, kur situācija vēl ir laba, kā varbūt, ka tas ir Horvātijā, tas var ilgtermiņā palīdzēt tikt galā ar šo slimību. Un šādā veidā mednieki arī ļoti labi palīdz, tādējādi ierobežo šo slimību, kas neizplatās uz rietumiem, tā nedaudz uh, izplatās uz dienvidiem, bet tas ir tieši Ukrainas situācijas dēļ, jo uh, tur mēs situāciju nevaram uh, kontrolēt uh, un ir jau grūti um, pārliecināt Eiropas medniekus un vēl grūtāk pārliecināt Ukrainas medniekus. Es ceru, ka tas nedaudz uh, izskaidro to, kā mēs vērtējam šo situāciju. Paldies! Niezupełnie, dlatego że jeszcze prosi o. Ne, nu, ne līdz galam Tāpēc es eh, gribētu vēl dot vārdu Egņokungam. Vienu minūtu, lūdzu. Yes. Jā. Viens no jautājumiem, tam jūs nepieskārāt to, cik smaga ir šī slimība uh, uh, meža cūkām vai kā ar miksmatozi uh, trušiem, vai viņi var atgūties no tās. Atbilde. Uh, Eh, tā ir nāvējoša slimība gan mežcūkām, gan cūkām. Ir ļoti maz, mazākā 0,5%, kas varētu izdzīvot. Bet uh, literatūra liecina, ka 100% eh, saslimušo dzīvnieku ļoti ātri nomirst, 2-3 dienu laikā nomirst no šīs slimības, un tāpēc uh, kā Reberigo kungs eh, izskaidroja, ir ļoti svarīgi ļaut eh, cilvēki, tātad šai slimībai eh, nogalināt dzīvnieku šajā reģionā. Slimība pati tātad iznīdē šos dzīvniekus un pēc tam tiek aizvākti šie dzīvnieku līķi, lai citi dzīvnieki neinficētos. Bet šo līķu savākšana ir ļoti svarīga, lai šo vīrusu uh, arī iznīdētu mežos, jo īpaši ziemeļos, kur ziemā zeme ir sasalusi, un tad, kad um, šis uh, dzīvnieku ķermenis arī sasalst un pavasarī atkūst, tad šis vīrus atdzīvojas. Un jūs zināt, ka uh, tādējādi citi dzīvnieki var arī inficēties, cits mežcūks ar uh, šo vīrusu. Tāpēc ir tik svarīgi aizvākt šos dzīvnieku līķus. Jā, paldies. Sreiz kundze, lūdzu vēlreiz, bet lūdzu īsi. Paldies, divi īsi jautājumi. Tātad meža cūkas, eh, tās taču apēda eh, vilki un lapsas, vismaz es tā domāju. Un tad viens konkrēts jautājums Nīderlandē mums, eh, diemžēl, jau ir pieredze ar šo te cūku slimību. Uh, Un uh, mēs arī esam guvuši mācības, uh, nu, uh, tā nu tas ir, un varbūt, ka mēs varam palīdzēt citām valstīm labāk tikt ar to galā, lai nebūtu tā kā pie mums, ka miljoniem dzīvnieku bija jānogalina ar uh, postošām sekām uzņēmiem. Paldies Dievam, tas viss ir beidzies, bet uh, mēs esam guvuši mācības, ar kurām varam dalīties. Jā, es domāju, ka šī praksa visiem ir zinām, arī mums komisijā, tātad arī komisijas pārstāvjiem lūdzu. Jā, es domāju, pat tiešām Nīderlande eh, saskārās uh, ne ar Āfrikas cūku mēri, bet ar klasisko cūku mēri 90. gadu beigās, un viņiem nācās vairāk kā 11 miljonus cūku nogalināt Nīderlandē. Bet šis konkrētais Āfrikas cūku mēra vīrus uzvedas diezgan atšķirīgi. Meža cūkas un vīrusa izplatība caur meža cūkām ir daudz uh, nozīmīgāks aspekts nekā šajā iepriekšējā epidēmijā. Tie ir pilnīgi atšķirīgi gadījumi. Tātad visas dalībvalstis, ne tikai Nīderlande, es jau to teicu savā uh, prezentācijā, jo gadījumu dēļ Rumānijā un uh, Čehijā ir atmodušies, saprotot, ka tas, kas tur ir noticis, varētu notikt arī citās dalībvalstīs, un Eh, ir eh, aktivizētas šīs te apzināšanās veicināšanas kampaņas. Vācijā, piemēram, tiek eh, izplatītas skrējlapiņas no austrumiem iebraucošajiem um, smagom automašīnu šoferiem, un arī ir mūsu līdzfinansētas uh, akcijas, uh, kas uh, ir vērsts uz uh, vīrusa izplatības apturēšanu mežcūku vidū. Uh, Un tas notiek valstīs, kuras vēl nav skārs šis vīrus. Paldies! Paldies! Neredzu, ka kāds gribētu vēl uzdot kādu jautājumu, tad es saku paldies par sniegto informāciju, arī par atbildēm uz jautājumiem. Šodien uh, mums bija Eh, tāda veiksmīga situācija, ka mums bija pietiekam daudz laika gan komisijas pārstāvjiem, gan deputātiem eh, izteikties. Paldies par eh, šo jautājumu izklāstu. Mēs noteikti sekosim situācijai. Jā, un tagad turpināsim. Tagad uzklausīsim ziņojumu par braucienu uz Horvātiju, kas notika 19. līdz 21. septembrī mūsu komitejas deputāti tātad devās uz Horvātiju. Mēs uh, gribam uh, redzēt, kādas ir, kāds ir panāktais progress un kādas ir problēmas un izaicinājumi tur uh, runājot par lauksaimniecību, jo īpaši jāraugās, kādas ir KLP sekas Horvātijā kopš Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Uh, Tas bija 2013. gada 1. jūlijas. Mūsu horvātu kolēģi to uh, organizēja. Petīra kundze un Jef, Jakovčič kungs bija tie, kuri arī brauca līdzi šajā delegācijas braucienā. Un arī sekretariāts, protams, piedalījās šī brauciena organizēšanā. Arī Desa kungs bija klāt, Millers kundze. Uh, Sendras kundze, Bogovič kungs, Tarabēlas kungs, Kaputo kungs un Goševskas kundze. Un es pats arī biju šajā braucienā klāt. Šis brauciens bija ļoti informatīvs. Mēs uzzinājām par uh, šīs uh, jaunākās dalību valsts uh, problēmām. Un, protams, gribu pateikties Petīra kundzei un uh, Jakovčič kungam. Petīra kundze organizēja pirmo braucienu daļu un Jakovčiča kungs otro daļu. Un, manuprāt, tas bija ļoti izdevies komandējums, bija arī ļoti jauki tas viss norganizēts. Un mēs kā deputāti arī paši bijām šo to sagatavojuši, un bija ļoti jauka atmosfēra. Tātad. Tagad uh, došu jums arī vārdu. Vaļam vāmā i kolēģicamai kolēgamā, ko es. Paldies, paldies visiem kolēģiem, kuri pieņēma šo ielūgumu un brauc mums līdz uz Horvātiju, lai tur tiktos ar uh, mūsu lauksamniecības sektoru pārstāvjiem. Uh, piena ražotājiem, cūgaļas ražotājiem, augļu un dārzeņu audzētājiem. Un mēs tur arī iepazināmies ar mūsu jaunajiem lauksaimniekiem, mūsu vīndariem. Un tas ir sektors, kas ir ļoti svarīgs. Esmu pārliecināta, ka jūs varējāt konstatēt, ka uh, ir atšķirības starp uh, vecajām un jaunajām dalībvalstīm, starp austrumiem un rietumiem, un es ceru, ka šīs sārunas ar ražotājiem jums bija vērtīgas un ka tās tiks uh, izmantotas arī veidojot uh, kopējo lauksainsības politiku un risinot problēmas tajā. Viena no problēmām ir uh, Uh, sliktas kvalitātes importētie produkti, kas bieži vien ir valdošie Horvātijas tirgu, un tas ir milzīgs izaicinājums cīnīties pret šo negodīgo praksi. Tā ir arī mums būtiska prioritāte šajā komitejā, jo piens Horvātijā um, par vienu piekdaļu mazāk ir tagad piena patēriņš Horvātijā, uh, nekā 2015. gadā, es runāju, 12. gadā, un mums šeit ir visiem kopā ar to jācīnās. Runājot par cūgaļas sektoru, mēs runājām ar cūgaļas ražotājiem un konstatējam, ka mēs joprojām nevaram vēl sevi apgādāt ar cūgaļu, nevaram uh, apmierināt pieprasījumu. Mūsu uh, ražotājiem ir bijuši zaudējumi, ir daudz lielāki nekā 2015. gadā, un veikalos uh, veca uh, saldēta gaļa tiek pārdota, un uz etiķetēm tiek norādīts, tātad netiek norādīta diena, kad lops ir nokauts, un Mums ir uh, gan arī uh, daudzi Horvātijas reģionālie produkti, tos arī uh, piedāvājām, un mēs turpinām intensīvi sadarboties ar uh, iestādēm, lai Horvātijas produktus popularizētu. Viens no pozitīvajiem piemēriem bija mūsu jaunie lēku saimnieki un ekoloģiskie ražotāji, ar kuriem tikāties, bet uh, jūs norādījāt arī uz to, ka kredītprocenti, kas ir diezgan augsti, ir liela problēma. Mēs arī no Vācijas kolēģiem dzirdējām, ka 0,2% uh, ir uh, procenti, bet Horvātijā tie ir 8 līdz 9%, uh, un tādā gadījumā mēs, protams, nevaram būt konkurētspējīgi. Augļu ražotāji arī sūdzējās, ka no trešajām valstīm tiek ievesti augļi un dārzeņi, kas tiek uh, audzēti ar līdzekļiem, kas nav atļauti Eiropas Savienībā. Mēs vēlētos, lai šeit tiktu veikti pretpasākumi, un tad, kad mēs ieviešam uh, striktākas kontrols, tad saņemam signālus no citām dalību valstīm, ka tā nevar darīt es uh, vēlos uh, aicināt ņemt vērā to, ka mēs vēlamies sargāt savus patērētājus, piedāvājot kvalitatīvus produktus, bet mēs vēlamies aizsargāt arī ražotājus visi ir vienisprātis, ka ir vajadzīgs uh, krīzes fonds, kas uh, būtu ārpus lauksaimniecības budžeta, un tā ir arī mūsu pieeja šeit komitejā, un esmu pārliecināta, ka mums tas izdosies uh, izveidot šādu fondu, jo um, mums ir jāskars ar daudziem izaicinājumiem, daudziem nestabilitātes faktoriem un uh, tāpēc mums ir jāpalīdz mūsu lauksaimniekiem. Mēs tikāmies arī ar Tolosiču kungu, kurš ir lauksaimniecības ministrs, un tikāmies arī ar Horvātijas parlamenta lauksaimniecības komitejas deputātiem, un saņēmām atbalstu arī daudzām mūsu agrī komitejas idejām. Apmeklējām arī uh, Zagrebu, uh, un uh, citas uh, vietas, kur tikāmies ar uh, koksnes uh, klastera dalībniekiem. Uh, koksnes ražošanas sektors attīstās Horvātijā, uh, un tas ir ļoti pozitīvi. Vēlreiz paldies, ka jūs apmeklējāt Horvātiju, un ceru, ka jums bija patīkams iespējas, un uh, es ceru, ka tas mums nākotnē palīdzīs uh, veidot labāku politiku. Paldies! Lūdzu! Um, Jākovčič kungs. Jā, paldies. Priekšsādātāji tikai dažus teikumus pateikšu, ja jūs man ļausiet. Vispirms gribētu jums pateikties, ka izlēmāt doties uz Horvātiju. Un paldies arī, ka devāties uz reģionu, uh, kuru es 12 gadus vadīju un arī biju atbildīgs par lauksaimniecību, jo īpaši uh, vīna ražošana ir aktuāls jautājums, bet arī eh, gaļas eh, un piena ražošana ir eh, ļoti aktīva sektora šajā reģionā. Turisma un lauksaimniecības sinerģija ir ļoti svarīgs aspekts, un brauciena laikā jūs droši vien konstatējāt, ka mēs strādājam galvenokārt pie kvalitatīvu produktu ražošanas, jo īpaši grib atzīmēt olīvēļu, kas ir ļoti augsts kvalitāts. Un uh, nesen saņēmu informāciju, ka Īstiana uh, atkal ir viens no labākiem olīveļas ražošanas reģioniem pasaulē, saskaņā ar klasifikāciju. Pēc tam ir Andalūzija un Toskāna tikai. Man ir problēma, uh, kā var būt, ka kā, kā, tātad kā saglabāt šo augsto produktu kvalitāti un kā atbalstīt tos pilsoņus, kas eh, strādā lauksaimniecības eh, nozarē un kas ir eh, pasaules klases ražotāji. Mums ir jāsaglabā mūsu konkurētspēja. Ehm, braucienu laikā es pieminēju arī vides problēmas, tās ir iekšējās Horvātijas problēmas, bet arī visai Eiropas problēmas, jo ir šī te uh, attīstības indeksa uh, loģika un īstien uh, reģions tiek uh, sodīts, jo šī reģiona uzņēmuma nākotnē nevarēs saņemt atbalstu. Mums ir jārunā par šiem jautājumiem. Mums ir uh, jāpalīdz tiem, kas uh, saskars ar problēmām, bet jāpalīdz arī labākajiem, jo pretējā gadījumā viņi nevarēs saglabāt nākotnē šo te prioritāro pozīciju. Paldies visiem, kas piedalījās šajā braucienā. Es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi uh, Horvātijai un uh, ceru, ka tas bija svarīgi, uh, vērtīgi arī jums. Vēl šodien saņēmu pateicību, pateicības vēstules no dalībniekiem un varu jūs eh, atkal vēlreiz eh, aicināt doties uz Horvātiju. Jā, paldies. Es tad eh, arī labprāt šo to pateiktu. Jūs atpaviem. Arī es piedalījos delegācijā. Jā, ir atšķirības, protams, pašā Horvātijas iekšienē. Uh, ir dažādi šie attīstības līmeņi, ir arī dažādi. Um, Dažādas iespējas Horvātijas reģioniem attīstīties. Horvātija tiešām ir labs piemērs tam, kā raudzīties uz KLP nākotni. Un Horvātija tiešām ir ļoti laba mēraukla. Ir jāsaprot uh, specifika ka dažādās, dažādos reģionos uh, lauksaimniecība tiešām ievērojami atšķiras. Mēs, protams, tikāmies arī ar uh, zemkopības ministru, mēs tikāmies ar atbildīgajām uh, reģionu pašpārvaldēm. Bet tas, kas tiešām mani iespaidoja, bija arī Pēterkundzes organizētā tikšanās ar lauksaimniekiem, lauksaimniecības organizācijām. Mēs redzam, ka mums ir tiešām tieši kont kontakts ar viņiem. Un arī Jakovčičkungs mums parādīja pilsētas, un cilvēki mūs sveicināja. Tiešām tur es redzēju, ka lauksaimniecības fondi tik tiešām darbojas, tie palīdz attīstīt reģionu. Tādēļ arī gribu te, tādēļ es arī domāju, ka arī parlamentārieši tik pozitīvi uzņēma lauksaimniecības organizācijas. Un tad vēl. Nu, bija arī pirmajā, pirmā daļa bija ļoti intensīva, otrajā varbūt nedaudz uh, bijām jau noguruši, bet nu, kopumā bija viss ļoti interesanti. Tikāmies ar nozars pārstāvjiem, arī ar uh, gaļas audzētājiem. Un tiešām mēs redzējām šo Horvātijas stratēģiju, redzams, ka jums ir šī nākotnes stratēģija, lai attīstītos. Arī daudzi po, poļi dodas atpūsties uz Horvātiju un arī. Mēs redzam, ja, ka ir svarīgi turpināties šai virzienā. Arī lauksamniekiem tas viss ir svarīgi. Tālāk, kas attiecas uz uh, arī olīveļu, brīnišķīga, vīns garšīgs ļoti silti mūs uzņēmāt. No sirds jums vēlreiz pateicos par šo, un arī mēs, cik, nu, iespējams, arī mēģinājām uzsā, nu, tad, tad um, drošināt šo kontaktu ar jūsu vēlētājiem, Agilērs kundze. Jā, paldies, man nebija iespēja doties šai delegācijā uz Horvātiju. Jā, varbūt kaut kad nākotnē, jā. Es pati arī esmu no turisma zemes Spānijas, bet uh, atzīstot kolēģi paveikto darbu un tas, cik daudz viņi strādā, es ļoti labi zinu, ka viņi ārkārtīgi daudz strādā arī olīveļas nozarē. Uh, tas, ko viņi uh, paveic, izskrie tiešām tas ir iedvesmojoši, jo es arī esmu no Andalūzijas, kur ražojām olīveļu jau gadsimtiem, un mēs redzam, cik augsta kvalitāte ir horvātu olīveļai, un tas ir brīnišķīgi, tas ir pareizais ceļš. Gal beigās Horvātu lauksaimnieku problēmas ir ļoti līdzīgas tām problēmām, ar ko saskars Eiropas lauksaimnieki. Uh, Bet eh, nu, tas, ko viņi dara, un arī viņu šīs eh, attiecības, uz ko atsaucās kolēģis, tad šī saikne ar lauksaimniekiem un saikne ar turismu nozari, tas eh, strādā ļoti labi. Horvātijā, protams, ir problēmas, ko norādīja arī Petīra kundze, bet Horvātijā ir milzīga nākotne. Nu, viņi ir uh, tiešām ražīgi olīveļas jomā un arī no Andalūzijas var atzīt eh, tiešām milzīgo darbu, kas ir paveikts Iskrijā. Tak, aber wiemy, że pani się na tym, pani poseł się na tym zna. Ja, paldies. Nu, jūs eh, arī tiešām eh, var, sakāt, lielisks vārds varam jums uzticēties. Uh, Vai ir vēl kas sakāms par mūsu delegācijas vizīti Horvātijā? Nē, nu tad es pateicos, pateicos abiem kolēģiem, parlamentāriešiem no Horvātijas. Un arī tiešām atcerēšos ilgu laiku šo braucienu, brīnišķīga pieredze ar ļoti spēcīgu saturu. Misija bija tiešām izcila. un arī sveiciniet uh, visus, uh, kur mēs, ar kuriem mēs tikāmies. Labi, tālāk vēl viens komentārs uh, par šo um, dokumentu publikāciju. Es nezinu, man tur nav, nav mans vārds virsū. Bet, nu, tas nekas. Varbūt esmu tik maziņš, neesmu pamanīts, bet, nu, es jums piedodu. Pēdējais tālāk ap, tagad uh, koordinātoru rekomendācija apstiprināšana. Esat saņēmuši to visu elektroniski. Arī šeit uh, dokumentā ir uh, pieejama šīs rekomendācijas iebildes nav, līdz ar to rekomendācijas ir atbalstītas. Uh, un pieņemtas nākamā sanāksme rītdien. Rītdien tiekamies pulkstens deviņos. Rītdien ar NV būs kopīga sanāksme. Tad, nu, tie, kuri var ierasties, lūdzu, to arī dariet. De Castro kungs līdz prezidē šo um, priek, uh, šo sanāksmēs, gan rīt uh, došos pats prom, tālāk tātad uh, sanāksme būs arī 9. novembrī, 22. novembrī, 23. novembrī un arī 29. novembrī tiksimies ar komisāru Hogan. Liels paldies, paldies par darbu, priek. Šodien es labi pateicu arī tulkiem. sākām uh, nedaudz uh, novēlot, bet esam uh, beiguši ļoti laicīgi. Tad noslēdzam darbu visu jaukumu.